Tad eh, ziņojot, referents ir Ferēra kungs, bet Ferēra kungs nav varējis ierasties. Vārds tiek dots Lijo Kotes kungam. Paldies! Eh, tā kā patiešām. Uh, Ferēras kungs pats eh, būtu mūsu vidū, tāpēc es arī jums izklāstīšu svarīgākos punktus. No sākuma norādīšu uz to, eh, ka šis eh, ziņojums ir saistīts ar komisijas ziņojumu inovācijas jūras nozaru ekonomiku laikā. E, te ir runa par dokumentu, e, kas tomēr e, var tikt arī uzlabots, jo nepievēršas visiem novatorisko risinājumu tēmām. Ir atsevišķi jauni elementi, kas te tiek pieminēti, piemēram, vidējā termiņa pētniecības programmas, kas jāveido citādākas. Ir runa par pētniecību attīstību un inovācijām mājām, un te ir jāņem vērā arī jūras nozares. E, rezultāti būtu jāpublicē par pētījumiem, kas tiek e, finansēti no budžeta. Tas ir ļoti svarīgi, lai arī e, partneriem kļūtu zināmi rezultāti. Vēl tiek teikts, ka pētniecība un inovācijas tiek, ietvaro, tiek veicinātas no komisijas puses. Un šeit jūras nozarēs ir nepieciešams veicināt nodarbinātību. Komisija tiek aicina ņemt vērā jūras nozares attīstības potenciālu, izvērtēt un iesaistīt partnerus. Uh, Komisija tiek aicināta izmantot visu finansiālos resursus, lai radītu jauno platformu jūras nozaru ekonomikas attīstībai, kas būtu pieejama arī iedzīvotājiem. Ja Tāpat ir nepieciešams e, veikt e, pamatpētniecības uzdevumus, jārada jaunas darba vietas, jāuzlabo nodarbinātība un jāsniedz atbalsts vidējiem uzņēmumiem, kā arī jāveicina partnerība, apmācība un izglītota. Atbalsts pienākas arī biotehnoloģijai, jūras satiksmei un pieejam, pakalpojumu pieejamību drošībai eh, kā arī vides aizsardzībai un eh, jūras resursu eh, ekonomiska izmantošana. Jūras nozara ekonomika ir ļoti nozīmīga. Mums ir jākoncentrējas uz novatoriskiem risinājumiem un efektivitāti izmantojot nozares, kā arī finansiālos līdzekļus savu lomu spēlē arī klimata pārmaiņas. Tāpēc arī komisija tiek lūgta izvērtēt eh, visas pamatnostājas un iekļaut turpmākās atbalsta programmās. Vēl ir ļoti svarīgi izmantot attiecīgo finanšu ietvaru konkrētiem attīstības atbalsta soļiem un jaunu darba vietu radīšanai. Tas ir ietvars, ko ir nepieciešams koordinēt, lai panāktu atvieglotu pieeju līdzekļiem, izmantojot struktūru fondu. Pēc tam būs arī iespējams, ka MVU un NVO varētu piekļūt šiem te resursiem, lai palīdzētu attīstīties šai te nozarei vēl ir svarīgi atbalstīt attīstību un eh, jūras, nu, izsmelt jūras nozares potenciālu, bet tas nenozīmē, ka mēs eh, tagad gribam, eh, mēs atbalstām, eh, protams, uzņēmējus, eh, un kuģniecība ir svarīga nozare. Tāpēc mēs domājam, ka š, arī šie aspekti ir jāņem vērā. Viss ir iekļauts šajā ziņojumā. Mēs lūdzam atbalstīt šo te ziņojumu. Paldies! Nu, Lielas paldies. Tagad Morēs kungam viena minūte. Paldies, priekšsādātāji. Ziņojums patiesi ir interesants un tas skata svarīgus jautājumus. Jūras nozare aptver plašu darbību loku - zvejošanu, akvakultūru, turismu, jūras tirzniecību, uh, un tā tālāk. Un uh, ir jābalstās uh, novatoriskumā un jaunajās tehnoloģijās. Tas nozīmē, ka jāatbalsta MVU, un tāpat ir arī jāsniedz atbalsts kvalitatīviem pakalpojumiem. Un uh, lokālās iniciatīvas un inovācijas netiek minēts, proti varētu radīt jaunas darba vietas un attīstīt jaunus ražojumus, jaunus produktus. Tas nozīmē arī to, ka uh, gūsim ekonomikas, sociālās un kohēzijas politikas uh, ieguldījumu. Un tāpat arī reģioni tiks iesaistīti. Tātad stiprināt, izmantojot struktūrālos fondus šo jomu un arī reģionus atbalst un izmantot reģionālos fondus. Paldies, Jakovič kungs. Hvala, gospođo predsjedavajuća. Kada govorim... Paldies, priekšsēdātāji. Runājot par jūras nozaru ekonomiku, mēs esam pieskārušies vairākiem tematiem, jo uh, tematu lokus ir plašs. Es pats nāku no Horvātijas, uh, Adrijas jūra un jūras nozares sniedz lielu ieguldījumu mūsu ekonomikā. Un, uh, Es vēlētos eh, minēt punktu par eh, kuģu būvniecību, un es vēlētos vērsties pie Timermaņa kunga, ka Eiropas Savienībai vajadzētu izmantot publiskos līdzekļus eh, kopā ar lokālajiem un valdības līdzekļiem, lai atbalstītu kuģu būvniecību, izmantojot inovācijas un pētniecību. Un šis kuģis, lai būtu viens Eiropas produkts, to var veidot no dažādām eh, daļām un neaizmirsīsim kuģbūvniecības jomu šajā industrijā, kas arī mm, nodrošina daudzas darba vietas un cerams tā būs arī turpmāk. Paldies, Margāls kungs. Gracias, eh, presidente. Komisārio. Paldies, eh, priekšsādātāji, komisāra kungs. jāteic, ka komisija ir paveikusi plašu darbu. Protams, pieeja bija vienkārša, bet uzskatu, ka šeit mēs varam redzēt mm, saskanīgu darbu, bet vajadzētu būt prasīgākiem. Un te tiek runāts par globālu integrētu pieeju. Tiek uzsvērta ilgspēja kā pamatprincips, un mm, vajadzētu izvairīties no ierastajiem riska faktoriem. Uh, pret kuriem atduramies. Un nu, varētu teikt, ka ir šī ierastā metode, kur izmanto komisija, un tā tad arī saduras pret šiem šķēršļiem, ko minēju. Nu, un ir nepieciešams nodrošināt saskanību, kohēziju, tiek runāts par akvakultūru, par ilgspējību, par um, piesardzību, izmantojot dziļūdens resursus. Un uh, vajadzētu izmantot mm, jūras piedāvātās bagātības, bet nevajadzētu atkārtot kļūdas. Protams, jūra ir pelnījusi visu mūsu cieņu, bet jūras nozare ir pelnījusi arī viedāku stratēģiju tieši attiecībā uz pieeju kāda ievērojama. Paldies, priekšsēdētāji! Paldies! Mm, ir grūti izrunāt tik īsā laikā Mm, tik plašu jautājumu. Es piekrītu, ka um, šeit ir, mēs varam mācīties no kļūdām un Es eh, domāju, ka ir jāievieš jaunās tehnoloģijas. Un es domāju, ka mēs eh, kopumā arī virzāmies pretī tām, un mums ir arī jāturpina pētniecība. Es tikai vēlētos pievērsties vēl vienam punktam, ja man būs laiks, un tas būtu ierosinājums pārcelt LNG kā pārejas mm, um, resursu, lai palīdzētu ekonomikai. Un šis pārējais vārds, tas nozīmē, ka būs vēl vairākas pārmaiņas industrijā, kas vismaz apvienotajā karalistē jau ir nospiest uz ceļiem. Un, Es prasītu īpašu piesardzību šeit, ja vien mēs nevēlamies runāt mm, neatbilstīgi. Paldies, Kapels kundze. Vienu minūti. Dank. Paldies, priekšsēdētājs kundze. Eh, jūras nozares eh, nozīmē visas eh, ekonomikas nozares, kas ir saistītas ar jūru, bet ir īpaši svarīgs ir moments, kur saduras jūra ar zemi. Šeit tā tāda 3% Eiropas IKP un 450 eh, miljoni eh, eiro tiek eh, ieguldīta Eiropas pievienotās vērtības radīšanā. Te mēs varam secināt arī to, ka ilgtspējīgi apsaimniekojot mums ir jāņem vērā arī jūras un sauzemes sadure, un te savukārt ir kārta inovācijām un tehnoloģijām. Ziņojumā tie tiek kritizēts apvārsnes 2020, eh, eh, tā ietaupīšana, tas nāks par sliktu jūras nozarēm un citām nozarēm. Tā ir jāsaņem papildus finansējums. Paldies, saka priekšsēdētāji, un tagad dod vārdu komisāram Timermanim. Thank you very much. Vēlas um, paldies, priekšsēdētājs kundze. Vēlos pateikties. Uh, referentam, pat ja viņš nav ieradies, pateicos Itri komitejas deputātiem par šo uh, visaptvarošo ziņojumu, kur tiek ņemts arī vērā nodarbinātības un dzīvesaimniecības komitejas atzinumi. Šīs tiešām ir svarīgs ieguldījums arī Eiropas Savienības jūras nozares uh, attīstībai, ja tiek izcelt nodarbinātības uh, loma. Uh, ekonomiskā izaugsme, potenciāls. Un tad arī tas viss ir jāņem vērā. Turpmākajā darbā varu apliecināt, ka komisija šādējādi arī rīkojas. Mums ir jāsaglabā jūras vide, ekosistēmas, biodaudzveidība um, un um, jātīra mūsu okeāna ūdeņi no atkritumiem ir jāīsteno zināts arī zinātnes sasniegumi, jāveic pētījumi, lai varētu sasniegt noteiktos mērķus. Mēs, protams, arī atbalstām inovācijas gan jaunajos, gan uh, arī tradicionālākos jūras uh, nozerēs, izveidojot jūras pētniecības platformu, mm, kā arī veicinot uh, nodarbinātību dažādos sektoros, uh, var attīstīt uh, šo um, nozari īpaši ātri. Ir divi specifiski uh, panti, kur tiek arī runāts par akvakultūru, ilgspējīgu zivsaimniecību, apvārsni 2020, arī inovācijas pētniecības programma atbalsta pētniecību tradicionālas jūras nozarēs. Uh, Eiropas Savienības fondi arī paredz atbalstu uh, augstāka riska projektiem. Un man prieks arī lasīt, kā referents arī aicina uh, izvērtēt jūras nozares finansiālās nepieciešamības, un mēs jau pie tā strādājam. Mēs arī esam nākuši klajā arī pirmajām aplēsēm, salīdzināsim arī savus datus ar ekonomistu datiem no dalību valstīm un statistikas biroju datiem. Šie dati pēc iespējas precīzākie mums ļaus arī efektīvāk nodrošināt nozars attīstību. Tad arī mēs strādājam pie citiem punktiem, vēl kas ir minēts ziņojumā. Uh, kā mēs varētu uzlabot prasmju uh, apguvi šajā nozerē, kā mazināt speciālistu trūkumu un kā arī vieglāk īstenot pētniecības projekts jūras nozarē. Var piekrist arī tikai tam, ka mums ir jāsabrina Eiropas Savienības nostāja ilgspējīgā jūras nozars ekonomikā. Esmu uzsācis arī starptautiskas konsultācijas par to, kas būtu jādara Eiropas Savienībai, lai uzlabotu okeānu pārvaldību, nodrošinātu ilgspējīgu okeānu resursu izmantošanu, lai arī garantētu un garantētu vienlīdzīgus. Mm, darbības noteikums. Es aicinu iesaistīties arī jūs šajās konsultācijās un noslēgumā Eiropas komisija tiešām atbalst šo ziņojumu, ziņojumu vēl sadarboties ar Eiropas parlamentu, lai pilnībā izmantotu jūras nozars ekonomikas potenciālu. Liels paldies, komisār kungs, darb, debats tādējādi noslēdzam, rītdien balsosim par šo ziņojumu.